Līdz ar to debatas ir beigušās un ir paredzētas vienas minūtes uzstāšanās. Pirmais izteiksies Estaras Feragut kungs. Kundze. Paldies priekšsādātāji. 2011. gadā komisija eh, vienojās par uzlabotu likumu par piekļūstamību. Uh, Tā tad jānodrošina dalībvalstīm minimālo standartu, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu piekļūt uh, pakalpojumiem, uh, transportam, uh, izglītībai, jaunām tehnoloģijām, tātad visos sabiedrības sektoros. Tika pa, pasūtīts pētījums par jauno pasākumu ietekmi ar centieniem nodrošināt šādu labāku piekļuvu cilvēkiem ar invaliditāti. Tā tad bija centieni izvērtēt uh, ierosināto pasākumu efektivitāti. Bija paredzēts, ka šis pētījums beigsies 2013. gadā, bet uh, vēl šobrīd mēs nezinām, kādi ir secinājumi, tāpēc uh, lūdzu uh, komisiju sniegt parlamentam kādus, uh, kādu informāciju šai ziņā. Mēs saprotam, cik uh, būtiski tas uzlabos dzīves standarts ļoti daudziem cilvēkiem ar invaliditāti. Paldies, es Taras Feragut kundzei. Jerika kungs nākošais. Jerika kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, gribētu izteikt aicinājumu uh, eh, Eiropadams prezidentūram Tuska kungs. Lielā Eiropas uh, pilsētā ir paredzēts uh, slēgt uh, akmeņogļu uzņēmumus, jo tie nodrošina lētus energoresursus. Polijas uh, valdībai vajadzētu saprast šo nolūku un vajadzētu rīkoties šajā situācijā. Un nedrīkst rīkoties lobiju grupu ietekmē finanšu un gāzes sektorā. Mums Eiropā ir jāuzsāk un jāveido patiesa soldāra energosavienība balstoties uz uh, akmeņogļu izmantošanu, jāveic kopīgas sarunas arī par gāzes cenām, un tas parādīs, ka uh, nonsens ir šī bezogļu uh, ekonomika, par ko tiek runāts. Paldies! Nākošais uh, Luka kungs. Priekšsēdētāji, Grieķijā ir bijušas vēlēšanas, tauta ir runājusi. Ilgus gadus tika veidota ekonomikas vadīšanas sistēma, kas tagad eh, tiek uh, vienkārši noliekta. Grieķijas tauta saka, ka tā nevēlas akceptēt eh, Eiropas uzspiestos pasākumus. Ir, Grieķu tautai ir sava griba. Šeit Eiropā ir radušās problēmas, kā mēs varam tagad ierobežot šo demokrātiski pausto tautas gribu. Mēs varam uzstāt uz Eiropas uh, regulām un noteikumiem, bet tauta ir skaidri pateikusi, ka tā šos noteikumus nevēlas. Tas parāda, ka konflikts uh, ir ārkārtīgi liels starp uh, Eiropas Savienības prasībām un tautas vēlmi iet pa savu ceļu. Mums vajadzētu atcerēties par atbildības principiem, par atbildības uzņemšanos par savu ekonomisko izvēli. Tā ir vienīgā iespēja šādām valstīm. Paldies! Un eh, Jakovčič kungs nākošais. Paldies! Eh, pretēji Slovenijas lauksaimniecības ministram Zidankungam, kurš jau ir izteicies pret uh, Eiropas uh, Savienībā termina terān lietošanu, es gribētu griezties uh, pie jums un aicināt tādām labām kaimiņu attiecībām un aicināt atrisināt šo problēmu civilizētā veidā. Vārds terān apzīmē vīnu, kas jau ir Istrijā gadu simtiem ražots, un Istrijas uh, vīndari ir ražojuši uh, terānu vīnu, kurš ir kvalitatīvs vīns. Es gribētu aicināt Slovenijas, uh, Istrijas un Itālijas vīnražotājus ražotājus sēsties pie kopīga diskusija galda un rast risinājumu. Es eh, nāku no Istrijas, un Terāna vīns ir mūsu vēsturiskās identitātes daļa, un mēs no Istrijas nevaram vienkārši atteikties no sava Terāna vīna. Paldies! Lielas paldies, Jakovčīče kungs! Plenegene kungs nav klāt, tāpēc došu vārdu Guzmana, Albiela Guzmana kundzei. Gracias. Paldies! Spānijā esam pieredzējuši to, ka tiek kriminalizēts sociālo uh, protestu iniciatīvas. Esam pieredzējuši tādu ļoti autoritāru reakciju uh, situācijās, kad, piemēram, cilvēki, arotbiedrība pārstāvi ir uh, iesūdzēti tiesā par to, ka viņi ir aicinājuši uz kolektīvo vienošanos. Tā tad ir ļoti nopietni un smagi sodi eh, piespriest cilvēkiem, jo šie arotbiedrība pārstāvi, eh, viņiem tagad būs jāstājas priekšā, tiesas priekšā un Eiropas komisija. Komisijai jānodrošina, lai būtu tiesības uz eh, godīgu tiesu. Uh, Amnesty International jau ir izteikusi savu nosodījumu par policijas spēku, pārlieku spēku un par uh, vardarbību, fizisku vardarbību pret aizturētajām personām, vai šāda uzvedība kaut kādā veidā atbilst Eiropas Savienības tiesiskumam. Es paldies Albielas Kusmanas kundzei. Tagad uh, došu vārdu Škrleka kungam. Protams, ka, ko es uz Paldies! Es runāju Horvātijas pilsoņu vārdā, kurus satrauc tas, kā Horvātijas eh, republikas eh, valdība veic un uzsāka naftas eh, ieguvi Adrijas jūrā. Mēs nekādā veidā negribam pasliktināt vidas situāciju un arī graut darba vietas citos ekonomikas sektoros, kas ražo veselīgu pārtiku Horvātijai un visai Eiropas Savienībai vides eh, ministrs un eh, ogļūdeņāģušu aģentūra ir noteikuši, ka publiskās eh, konsultācijas nenotiek ar pilsoņiem un arī ar pilsonīgo sabiedrību šajā reģionā. Tas rada jautājums par uh, Eh, Horvātijas pilsoņi arī citu valstu iespējas aizsargāt eh, savus pilsoņus. Es aicinu Horvātiju ievērot visus likums un tos īstenot. Paldies! Paldies eh, Škrleka kungam. Tagad došu vārdu Korau kungam. Grazie, grazie, prezidente. Bene, eh... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos atkal atgādināt par to, ka cīņa ar organizēto noziedzību ar mafiju lūk nesot prioritāte Eiropā. Mēs komitejā par to atkal un atkal runājam, un cīņai ar šo organizēto noziedzību ir jābūt mūsu prioritātei. Tā te, tiek barots terorisms, eh, nelegāli tirgojoties ar ieročiem, tiek eksploatēti cilvēki, pavērdzināti cilvēki, uh, Uh, mums ir jācīnās ar bandītiem, ar gangsteriem koordinētā, organizētā veidā. Uh, komisijai ir ar pilnu atbildību jāveic uh, organizētās noziedzības monitorings, jāsako procesiem, ir jābūt iespējām izpausties pilsoņiem ar savām iniciatīvām, lai jau sakņu līmenī noņemtu uh, Um, to, to tātad cilvēku trūkumu, kas principā ir vislabvēlīgākā augsne mafijas uh, uzplaukumam. Paldies uh, jums, uh, Papadakisa kungs, ko sacīsiet? Priekšsēdētāja kungs. Quantitative easing, citiem vārdiem sakot, naudas drukāšana, kas patīk Dragi un, un citiem, un Junkera investīcija plāns par spīti tādiem smalkiem nosaukumiem, tas viss principā ir viens un tas pats un tāda šī te grassroots uh, kustība, pretestība pret uh, šiem plāniem tiek ignorēta, uh, bet tas mums visiem nāks par sliktu. Tas viss nedos šos um, cerētos rezultātus, nenovedīs pie labvēlīgām sociālām pārmaiņām ne Grieķijā, ne citur. Uh, un komunistu partija noteikti vērsīsies un eh, jebkurā izdevīgā brīdī balsos pret eh, monopolistu un uh, korporā, korporatīvo interešu tālāku triumfu Eiropas Savienībā. Paldies. Paldies, Papadakis kungs. Stehovska kungs, ko sacīsiet? Priekšsēdētāji. Daudziem cilvēkiem Grieķija eh, šķiet kā brīnišķīga vieta, kur pavadīt atvaļinājumu, izņemot mani. Norvēģija ir valsts, kur simtiem tūkstošiem bērnu tiek atņemti viņu vecākiem bez jebkāda pamatota iemesla. Jautājums ir, cik ilgi mēs pievērsim uz to acis, cik ilgi mēs kritizēsim uh, vienu valsti, otru valsti un izliksimies, ka nemanām to, kas notiek mūsu kaimiņu valstī. Es pats esmu bijis liecinieks uh, tam, kā tas notiek. Nav nekādu juridisku pretlīdzekļu nabaga vecāku rokās. Uh, un lietuviešu poļu mātes nespēja juridiski izcīnīt uh, tiesības uh, uz saviem bērniem, uh, tos sagrābja uh, Norvēģu valsts, uh, un mātes vairs nevar tikties ar saviem bērniem. Man ir līdz, eh, man ir ārkārtīgi labi pazīstams kādas čehu mātes eh, šausmīgais stāsts. Tie ir gal galā Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Savienības sievietes, kurām mūsu kaimiņu valsts atņem bērnus. Paldies, paldies, eh, nākamais kolēģis. Saimon, lūdzu. Ir ieslēdzās. Paldies! Mani vēlētāji Westmidlands reģionā. Šobrīd lēš, ka iztrūks 780 tūkstoši mārciņu ēs finansējuma. Un pie vainas ir konservatīvo valdības eh, nekopa, nemākulība un augstprātība. Mēs nespējam īstenot eh, projektus, eh, kādi jau bija ieplānoti bet centrālā valdība šo naudu ir uh, izšmugulējusi. Tas nav pārsteidzoši. Šāda valdība nav demokrātiski ievēlēta, neatbild tautas priekšā un Vestmidlendā. Mēs runājam par 140 miljoniem uh, reģionam Black Country, uh, arī Yorkshirai un citiem reģioniem ir aizgājusi gar degunu ievērojama nauda. Uh, Tas viss ir eh, skaidri uzskaitīts. Un eh, konservatīvo valdība mums ir šo naudu vienkārši nolāpījusi. Paldies. Paldies, Saimona kungs. Zahradila kungs vēlas ko sacīt. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos runāt par mūsu draugiem vāciešiem. Sakot ar šī, šo, šo gadu, ar 1. janvāri, vācieši ir pieņēmuši likumu par minimālo algu, kas ir obligāta cita starpā arī tā, tālbraucējiem šoferīšiem. 8,5 eiro par vienu darba stundu kas ir četreiz vairāk nekā, piemēram, nosaka Čehijas likums. Es uzskatu, ka šī situācija ir tāda, kas eh, kropļo mūsu vienoto tirgu, eh, ir pretrunā ar valstu suverenitāti un eh, traucē pārkāpja brīvas mm, pakalpojumu pārvietošanās principu. Tātad Vācija ir ignorējusi un pārkāpusi Eiropas Savienības pamatprincipus. Tas ir juridiski nekorekts lēmums un būtu steidzami jāceļ. Paldies! Paldies, Zahradila kungs! Uh, Urmas pēc uh, vēlas ko sacīt. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Nevaru nepieminēt situāciju Ukrainā. Konflikts Ukrainā pelna nekavējošu starptautiskās sabiedrības iejaukšanos. Loģiski kas tā rezultāts būtu pamiera tūlītēja atsākšana, atkal no, nostiprināšana, bet kamēr tas nenotiek, turpinās vardarbība, cilvēki iet bojā, tiek atņemta Ukrainas teritorija, un aizvadītajos mēnešos ir uh, Krievijas militārie lidaparāti gandrīz uh, nāvējoši sadurušies ar civilajām lidmašīnām. Krievijas kara aviācija uh, ir nesalīdzināmi aktīvāk kļuvusi Eiropas gaisa telpā, ir īpaši Baltijas jūras reģionā. Viņi lido ar izslēgtiem transponderiem un sakaru iekārtām. Tas ir ārkārtīgs apdraudējums pasažieru lidmašīnām. Tas nozīmē, ka ir pienācis laiks eh, grozīt aviācijas eh, likumus, spēles noteikumus tādā veidā, lai būtu nelegāli un neiespējami kara aviācijai lidot ar izslēgtiem transponderiem. Paldies, Pēta kungs. Eh, Taranda eh, kungs vēlas ko sacīt. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, par karu runāt nekad nav viegli vai patīkami. Eh, karš ir dārgs, karš ir baiss, pretīgs Es eh, savulaik eh, biju spiests dienēt sarkanajā armijā 80. gados, līdz ar to varat man ticēt. Ukraina, kā pēcsakungs jau teica, ir dziļā krīzē. Tās IKP ir sarūcis gandrīz par desmito daļu, tās valūtas vērtība kritusies par apmēram 50%, inflācija pieaugusi par 25%, eh, ārvalstu valūtu rezerves gadu laikā ir kritušās uz pusi. Līdz ar to ir pamats uzdot jautājumu. Vai mēs esam gatavi palīdzēt Ukrainai, ņemot vērā uh, visu to, ko esam sprieduši par daudzgadu finanšu mm, rāmi un tā tālāk. Eiropas Savienībā dažādu krīžu, apkārtnē netrūks dažādu krīžu. Palestīnieši mūsu kaimiņi gadu saņem 500 miljonus, un Vācijas kanclere tagad ir apsolījusi, ka tikpat mēs varētu atvēlēt arī Ukrainai. Tā ir pilnīgi cita mēroga tautsēmniecība un valsts. Tas arī viss. Paldies, Taranda kungs. Kristoforu kungs vēlas ko sacīt. Liels paldies priekšstādātāji. Turcija jau 40 gadus okupē Eiropas Savienības dalībvalsts teritoriju. Un uh, tas eh, ir bijis ar traģiskām sakām. Es šeit runāju par tūkstošiem bēgļu, kas eh, ir pamatoši savas eh, dzimtās vietas Kiprā. Ir ārkārtīgi daudz bezvēsti pazudušu personu. Es neizjūtu nekādu iejūtību, nekādu līdzcietību, nekādu izpratni Mm, no eh, Turcijas puses. Eh, viņu arhīvu durvis mums ir slēgtas. Viņi eh, norobežo atsevišķas Kipras valsts teritorijas kā mi militāras teritorijas un līdz ar to tiek liekta jau kāda piekļūšana šīm teritorijām. Tur nav iespējams apsakot vietas, nav zināms, kur varbūt cilvēki ir apglabāti, gājuši bojā. Uh, Kipra ir Eiropas Savienības valsts, un mūsu da daļa mūsu teritorijas joprojām ir okupēta. Tā tas nedrīkst turpināties nemirkli. Paldies, Kristoforī kungs. Moskas kundze vēlas ko sacīt. Vēlos ko teikt par strateģisko investīciju plānu. Tā šī plāna mērķis ir sekmēt Eiropas saliedētību, integrāciju, kā Junkers ir atkal un atkal atkārtojis. Uh, Uh, būdams mūsu vidū, bet šeit ir nepieciešams tiešā veidā iesaistīt pilsoņus, mūsu vēlētājus. Kāpēc tad neļaut uh, pilsoņiem uh, lielākā mērā teikt un sacīt savu vārdu par pro projektu atlasi? Kāpēc? šeit, piemēram, neieviest kaut kādas iespējas mikrofinansēt, pūļfinansēt atsevišķus projektus, tos projektus, kas pilsoņu ieskatā būtu visvērtīgākie um, ņem piemēru no, no Erasmus, jaunieši uh, ar lielu interesi ir uh, pieķērušies šai, šai idejai, šim priekšlikumam. Uh, potenciāls ir milzīgs, mēs vienkārši to neatraisām, to turam aizslēgtu. Mums ir jābūt drosmīgiem, tālredzīgiem un jāizmanto visas to starp novatoriskus un revolucionārus finansējumu piesaistas iespējas. Paldies, Moskas eh, kundze, Gerlingas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos izmantot šo iespēju un atgādināt jums par mānu vēlētāju tiesību smagu pārkāpumu. Gibraltāra pilsoņi ir tādi paši Eiropas Savienības pilsoņi kā mēs. Un eh, nesen eh, tātad tika publiskots vienota Eiropas debesu pārstrādātais teksts. Komisija to prezentēja Un es pieprasu, lai uh, šis uh, dokuments pilnā mērā attiektos arī uz Gibraltāra gaisa telpu, uz Gibraltāra pilsoņiem. Tas ir diskriminējoši un nepieņemami. Iedomājieties, ja mēs būtu, teiksim, pēc dzimuma vai pēc tautības kādus citus uh, Eiropas Savienības pilsoņus būtu šeit atstājuši aiz bortu un neiekļāvuši tvērumā mm visi Eiropas Savienības pilsoņi ir tiesīgi izmantot vienoto Eiropas debesu telpas eh, piedāvātās priekšrocības un iespējas, un šim parlamentam nāktos um, strikt iestāties par visu Eiropas Savienības pilsoņu vienlīdzīgām tiesībām. Paldies! Paldies, Gerlingas kundze! Eh, Vaigla eh, kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos ko sacīt par to, kas ir noticis vienā ļoti tādā jutīgā Eiropas reģionā, kur atkal uh, plosās uh, karš, Eiropas tātad austrumu daļa. Uh, bet es runāju par Balkāniem. Uh, tur atkal vietumis uzplaukst, uh, uzliesmo vārdarbība, uh, Mm, cilvēki tiek padzīti, ir spiesti pamest eh, mājokļus. Tie, tās ir civila personas, eh, kas cieši pirmās eh, ir izaugusi jauna paudze, kurai atkal jādodas bēgļu gaitās, kā, kā viņu vecākiem. Tas ir neiedomājami. Ir steigšus un efektīvi jārīkojas, lai uh, pasargātu civiliedzīvotājus eh, šajā reģionā eh, un eh, dažādu tautību un etnicitāšu personas. Paldies, paldies, Kaļinovska kungs. Bardzo, panie przewodniczący. 19 stycznia. Paldies, priekšsēdētāji. 19. janvārī Francijas lauksaimniecības ministrs mūs informēja par to, ka tiks slēgts divpusējs līgums ar Krievijas federāciju par cūgaļas eksportu. Tas ir klājš Eiropas Savienības noteikuma pārkāpums. Komisiju neviens neinformēja, kon, ko, es atvainojos, komisija informēja par sarunām, bet komisija nedarīja neko, lai šo procesu apstādinātu. Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju ir ļoti nozīmīgs jautājums. Krievijas federācija vairāk kārt ir mēģinājusi uh, pārkāpt mūsu vienotību. Mums ir embargo eh, Eiropas Savienības produkcijas eh, eksportam uz eh, Krieviju. Konflikts ar Ukrainu nav atrisināts. Mums ir jāsaprot, ka te ir runa par vienu un to pašu. Mums nedrīkstētu būt tā, ka mūsu vienotība tiek šķelta. Mums ir jāpaliek vienotiem, un es vēršos pie komisijas, lai tā veiktu savus pienākumus. Paldies Kalinovska kungam! Tagad eh, došu vārdu Gērlīgas kundzei. Lielas paldies! 1984. gadā ļoti daudzi kuģi darbinieki tika ieslodzīti uz 30 dienām, un viņiem tika atņemtas tiesības uz pensiju. Viņi bija streikojuši pret uh, darba vietu samazināšanu. Pagājuši, kad uh, eh, lūguma rakstu komitejā uh, Eh, Edija Mardēl skaidroja, ka neskatoties uz to, ka neviens likums netika pārkāpts, streikotāja neviens neko nepaskaidroja, eh, tika neņemtas vērā viņu tiesības. Valdība Eh, ir akceptējusi to, ka ir spēkā slepeni darba vietu samazināšanas plāni, tika izmantota policijas taktika un izdarīts spiediens pret viņiem, lai uh, industriālie strīdi eskalētu. Vajadzētu nodrošināt taisnību uh, šiem strādniekiem. Viņu pamatiesības ir tikušas pārkāptas. Komisijai vajadzētu piespiest Lielbritānijas valdību atklāt vajadzīgo informāciju, lai Kamel Lērta strādnieki beidzot eh, saņemtu to taisnību, kas viņiem pienākas. Paldies! Paldies eh, Darlingas kundzei! Tagad došu vārdu Mato kundzei. Gracias, es atvainojos, Mato kungs. Es gribētu runāt par Spānijas Gibraltāru, bet es par to nerunāšu. Es runāšu par pētniecību un zinātni, kas ir viens no Eiropas Savienības galvenajiem mērķiem. Spānijā, jo īpaši Kanārijas salās, mums ir eh, viena no labākajām astronomiskajām observatorijām pasaulē. Mums ir arī ļoti uh, liels pētniecības institūts, kas ir strādājis pēdējos desmitgades un ir saņēmis arī daudz finansējuma. Mūsu observatorija strādā ar citiem pētniecības centriem, lai Kanārijas salas varētu kļūt par uh, to vietu, kur tiks uzstādīts viens no lielākajiem teleskopiem pasaulē. Tieši tāpēc mēs gribētu, lai uh, mūsu valsts varētu palīdzēt Eiropas Savienībai kļūt par uh, vadošajām uh, pasaulē šajās jomās. Es iestājos par astrofizikas attīstību un es vēlētos, lai jūs arī atbalstat šo projektu. Paldies Mato kungam un tagad uh, Rodrīgiesas Piņero Fernandesas kundze. EIB piešķīra 800 miljonus eiro Valencijas Krejā eh, Eskola programmai, lai tiktu atjaunotas skolas. Pēc deviņiem gadiem mēs va varam novērot ļoti lielus kavējumus. Daudzas skolas nav saņēmušas vispār nekādus līdzekļus, un daudziem skolniekiem ir jāmācās uh, briesmīgos apstākļos. Uh, vajadzētu nodrošināt, lai Valencijas valdība atjauno skolas. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz Ciudad de Gramona skolu. Tās skolniekiem ir jāmācās būdiņās jau vairākus gadus. Viņi ir uzsākuši kustību, lai iegūtu normālu skolu, tāpēc, ka pašvaldība nedara pilnīgi neko gadiem ilgi pašvaldība samazina vietas, skolnieku vietas skolās, lai nebūtu jābūvē jaunas skolas. Paldies Rodrīgas Piņēnoro Fernandeses kundzei. Tagad uh, dodu vārdu Valesas kungam. Dziękuję, panie przewodniczący. W poniedziałek... Paldies, priekšādātāji. Pirmdien Tad, kad tikās lauksaimniecības ministru padome, komisija teica, ka tā neļaus Eiropas Savienības dalību valstīm noslēgt divpusējus līgumus ar Krieviju, jo īpaši ir runa par cūgaļas pārdošanu. Domāju, ka šī situācija ir nepieļaujama. Krievija vēlas radīt šķelšanos Eiropā, tieši tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut diskriminējošu praksi pret nevienu no dalībvalstīm. Ja runa par kontaktēšanos un sarunām ar Krieviju, mums ir jāņem vērā tas, ka pašlaik ir krīzes situācija. Mums ir jāņem vērā tas, kas notiek Ukrainā, un tieši tāpēc mums ir jābūt solidāriem un vienotiem. Paldies, Valesas kungam. Tagad dodu vārdu Nekova kungam. Priekšādātāji, Pasaulē ir ļoti daudz konfliktu. Vairāk nekā 5 miljoni cilvēku ir pārvietoti, un 7 miljoni ir pametuši savu mājvietu pēdējā gada laikā. 18 miljoni imigrantu ir lūguši patvērumu Bulgārijā. 8000 ir iesnieguši šos uh, pieteikumus, un šī situācija ir ārkārtīgi sarežģīta Bulgārijas valstī, tāpēc, ka uh, visi šie cilvēki paliek eh, tās valsts teritorijā, kas ir bijusi pirmā, kurā viņi ir iebraukuši. Tieši tāpēc vajadzētu uzdot ļoti svarīgus jautājumus. Mums ir jādomā par integrāciju Schengens zonas ietveros un par bēgļu uh, pārvaldību. Ir jānodrošina gan iekšējās, gan ārējās robežas, un Eiropas komisijai vajadzētu pievērsties šim darbam jau šogad. Uh, Eh, Bulgārijai eh, šīs jautājums ir prioritārs, un tas ir prioritārs ne tikai šai valstī, bet visai Eiropai. Paldies Nekova kungam, tagad eh, Šoidrovas kundzei vārds. Mikro. Mikrofonu lūdzu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás... Godāmie kolēģi, es vēlētos vēst jūs uzmanību uz uh, Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām, kas, manuprāt, ir uztraucošas. Krievijas izglītības ministrija izdevusi oficiālu dokumentu, ar kuru tā aicina universitātes, un šeit es citēju, uh, proaktīvi informēt par Eiropas Savienības aktivitātēm Krievijas teritorijā, un e, šīs aktivitātes tiek sauktas par Eiropas Savienības propagandu. Tie, kas ir dzīvojuši totalitārā režīmā, zina, ka tas nozīmē to, ka Krievija vēlas nodrošināt lielāku kontroli pār universitātēm un akadēmiķiem. E, ministrija pieprasa informāciju par Erasmus programmu, un pirms e, diskusijām ar studentiem un uh, ekspertiem, viņi vēlas viņus informēt par oficiālo Krievijas nostāju. Es gribētu vērst Eiropas parlamenta uzmanību šo situāciju, un es eh, gribētu sniegt atbalstu Eiropas Savienības vēstniecībai Maskavā, kas ir eh, ziņojusi par šo situāciju. Te ir runa par brīvības ierobežošanu. Studenti vienmēr ir pro-demokrātisku pārmaiņu priekškalā, un tieši no tā Krievijas valdība tagad baidās. Paldies Šoidrovas kundzei, tagad dodu vārdu Brenena kungam. Paldies, priekšēdētāji! Pagājuši piekdien devos uh, pie piensaimniekiem uh, Ziemeļa Anglijā. Tikos ar Krisu Makdonaldu, Ričārdu un Denisu Gibiem. Ričardam un Denisai ir 300 govis viņa fermā. Un tā kā piena cena ir kritusies, uh, Um, šī mēneša laikā, tad viņu ienākumi tagad ir uh, samazinājušies par uh, ceturdaļu miljonu mārciņām. Visas piena fermas uh, Lielbritānijā cieš. Ko varētu darīt? Patērētāji varētu lūgt lielveikalu menedžeriem, lai tie maksātu godīgu cenu par lielveikalos pārdodamo pienu. Patērētāji varētu pieprasīt godīgu cenu uh, mūsu ražotājiem. Ir nepareizi, ja lielveikali un patērētāji mēģina noslaukt uh, piena ražotājus. Liels paldies, Brennana kungs! Viens minūtes uzstāšanās līdz ar to ir beigušās. Man ir vēl divi paziņojumi. EKR grupa ir iesniegusi pieteikumu, ka Amiets Bašīrs darbosies Sajeda Kamala vietā Eh, ārlietu komitejā. Ja nav nekādu iebildumu, un tādu iebildumu nav, tad līdz ar to apstiprinam šo nomināciju. Un otrs paziņojums Georgijus katru gadu.